pateikties viņa mātei par drosmi e, go soli, ko viņa parādīja vakar, un vēlos aicināt e, stiprināt mieru procesu. Paldies, kolēģi! Enštrāsers ir iesniedz savu demisiju deputāta mandātām, kas stājas spēkā 2011. gada 24. martā. Saskaņā ar 4. panta 1 un 3. punktu Eh, mūsu reglamentā parlaments pieņem zināšanai šo eh, demisiju un ziņo par viņa vietas vakanci. Sākot ar šo datumu, Hella Rannere ir iesniegusi demisiju savam deputāta mandātam sākot ar 1. aprīli šogad. Saskaņā ar 4. panta 1. un 3. punktu mūsu reglamentā parlaments pieņem zināšanai šo demisiju un nosaka vakanci uh, sākot ar šo pašu datumu. Austrijas varas iestādes mūs ir informējušas, ka Ernst Strasēru nomaina Huberts Pirkers sākot ar 2011. gada 31. mārtu. Es vēlos sveikt jauno kolēģi un atgādināt, ka saskaņā ar reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr eh, viņa pilnvērs nav pārbaudītas eh, un ar nosacījumu, ka iepriekš ir parakstīta rakstiskā deklarācija. E, Pirkerkungs var ieņemt savu vietu parlamentā un izmantot visas ar to saistāmās tiesības. Vai Huberts Pirkers ir sēž zālē? Sveicam jūs! Paldies! Uh, pan, pan Madlener would like to Mats Lēners vēlētos izteikties, vai tas ir reglamenta jautājums? Jā, jā, uh, um... jā tas ir reglamenta jautājums. Strasserkungs un citi, kas ir izstājušies no parlamenta, ir vainīgi korupcijā un vai būtu iespējams uh, neizmaksāt viņiem uh, dienas naudas ja kāds eh, um, tiek apvainots korupcijā, vai pēc tam viņiem vēl jāveic kaut kādi maksājumi šim cilvēkam no parlamenta puses, parlamentam jāmaksā, lūdzu, uh, izskatiet iespēju uh, pārbaudīt šo faktu. Proszę pana, na pewno rozstrzygniemy tą sprawę i dziękuję. Paldies. Šis jautājums tiks izskatīts. Paldies, ka pieminējāt šo jautājumu. Es nebiju gatavs sniegt uzreiz atbildu šo jautājumu. Okay. Um, Mr. Masip. Masipa kungs, reglamenta jautājums, priekšsēdētāja reglamenta jautājums no manas puses. Pirmīt jūs atsaucāties eh, parlamentā vārdā, ka mēs eh, aicinām savienotās valstis nomainīt eh, nāves sodu ar eh, mūža ieslodzījumu. Es gribētu lūgt, lai mēs. Ap, lūdzam nomainīt šo sodu, bet eh, nevis ar mūža ieslodzījumu, jo ko nozīmē Savienotajās valstīs mūža ieslodzījums, bet nā, nomainīt nāvis sodu ar citu proporcionālu soda veidu. Neko vairāk. Paldies. Paldies. Šis jautājums ir jāizskata pēc būtības, un mēs nevaram pieņemt tādu lēmumu uzreiz tāpat. Turpinot.